Otwieram posiedzenie zawieszone w dniu 6 maja. Sāksim sanāksmi, kas tika pārstraukta 6. maijā 2010. gadā. Man ir sekojuši paziņojumi. Unija Europejskiej